Meine Damen und Herren, ich darf die letzte vorösterliche Sitzung eröffnen. Tātad šodien mums ir pēdējā sēde pirms lieldienām. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka apmēram pirms stundas Briseles lidostā ir bijis atentāts American Airlines uh, reģistrācijas, uh, pie netālu no American Airlines reģistrācijas sadaļas, apmēram 11 cilvēki, mazākais 11 cilvēki ir gājuši bojā. Un mēs redzam, ka tātad terorisms uh, ir visur sastopams arī tajās vietās, kas skar mūsu privāto dzīvi. Un kas te notiek parlamentā, šeit arī ir ļoti daudz tādu atklātu telpu, atklātu vietu, eh, un te mierīgi var arī izbraukt cauri ar kravas automašīnu. Nu, un tad pār, no parlamenta nepaliks pār nekas, arī eh, ieeja. Nē, lai gan parlamenta administrācija tagad ļoti daudz dara, lai uzlabotu drošību. Un jāsaka, īstenībā tā nav parlamenta kompetence, gan, gan Briseles iestāžu kompetence. Es piedāvātu tagad piecelties uz minūtu kājās, uh, lai pieminētu upurus.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 Es gribētu teikt, ka tādā veidā mēs paužam atbalstu teroristiem, jo apmēram 12 cilvēki gāja bojā tajā pašā brīdī ceļu satiksmes negadījumā. Es nedomāju, ka mēs rīkojamies pareizi. Domāju, nav nekāda īpaša iemesla godināt teroristus. Herr Kollege, ich glaube, dass Ihre Bemerkungen sich sehr kolēģi, es domāju, ka jūsu komentāri, nu, īstenībā vērš pret jums pašu. Tagad balsosim, vai par Albānijas ziņojumu ir kādi komentāri, vai jums nav nekā ko piebilst. Fleckenstein ziņojums. Apšķimung. Balsosim. Kompromiss Enusantrāk 3. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. 40. grozījums par ar mutisku grozījumu pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas noraidīts, 42. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Jūs balsosiet par vai pret? Beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sēstais kompromiss par Fleikensteina mutiskais grūzījums. Kas par? Priekšsēdētāji. Vienojoties ar Kukan kungu no ETP grupas, mēs vēlamies svītrot vārds and its enforcement, jo mēs nevēlamies radīt nepareizu priekšstatu, ka tikai pēc pilnīgas visu reformu īstenošanas var uzsākt iestājas sarunas. Paldies! Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? Septītais kompromiss Nu, par sesto nu pat nobalsojām. Sestais, kas par pret atturas. Jā, jā, mēs nobalsojām. Septītais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. grozījums par pret atturas pieņemts. 92. par pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts. 103 par pret atturas pieņemts. 104. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret, atturas noraidīts. 120 par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais notiskais grozījums par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 36 par, 20 pret, pieņemts. 15. kompromiss par. Pret, atturas pieņemts. 134. grozījums par. Pret, atturas pieņemts. 135. par. Pret, atturas pieņemts. 136. par. Pret, pieņemts pieņemts, neskatoties uz to, ka jūs grupa bija pret 16. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts, 17. kompromiss par pret atturas pieņemts, 162. grozījums par pret atturas noraidīts. 100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 8 par, pret, atturas pieņemts, 9 par, pret, atturas noraidīts, 10 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par desmito. Desmit. Jūs pirms tam balsojāt pret. Beidzam balsot. 32 par 23 pret grozījums pieņemts. Jā, es pareizi pateicu, saka priekšsēdētājs. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam elektroniski par visu grozīto rezolūciju. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 48. Jā. 48 par, 3 pret, 4 atturas. Wir kommen so zum Bericht Bosnien-Herzegowina. Bosnijas-Hercegovinas ziņojums tagad. Noch etwas zu sagen? Tas ir nicht der Fall. Vai referents grib kaut ko pateikt, viņš pat neklausās manī? Zu kompromis 2. Otrs kompromis. Kas par? Pret? Enthaltung? Atturas pieņemts. 167. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim, bet man izskatās, ka pieņemts. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 par 25 pret pieņemts Prēdas kungs. Priekšsēdētājs, mēs uzzinājām, ka metro nu pat ir bijis sprādziens. Mēs tagad esam ļoti delegātā situācijā. Es atvainojos, ka es jums to tagad stāstu, bet metro nu pat ir bijis sprādziens. <coughs> Voilà, donc bon, je crois qu'on va terminer le vote, mais c'est vraiment dans des... Mums ir jāpabeidz balsot, bet, nu, jāsaka, situācija ir visai kutelīga. Also mein Vorschlag ist. Es piedāvātu. Tātad Mēs pirms tam jau ievērojam klusuma minūti, bet mums nevajadzētu ļaut teroristiem ietekmēt mūsu darba gaitu. Jā, also fahren wir. Turpināsim darbu un turpināsim ar savu darbu kārtību. Vielleicht weiß das von den Sicherheitsbehörden jemand oder so. Varbūt kāds no drošības iestādēm varētu mūs tagad informēt. Nu, un, ja būs nepieciešams, tad mēs pārtrauksim sēdi. Labi, turpinām. Hmm? Kā mēs palikām? 167. par to nobalsojām, trešais kompromis par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums pār pret atturas noraidīts. 38. par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 40 par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par 27 pret pieņēmts 65. grozījums, kurš par pret. Lūdzu vēlreiz, kolēģi, 65. par pret. Atturas pieņemts. 66. pār pret atturas pieņemts. 67. pār pret atturas pieņemts. 68. pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas pieņemta. 69. pār pret pret atturas pieņemts, 70. par pret atturas pieņemts, 8. kompromiss par pret atturas pieņemts, 9. kompromiss par pret atturas pieņemts, 10. kompromiss pre, par pret atturas pieņemts, 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 109. grozījums trīs daļās. Pirmā daļa, kas par par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, par to arī jābalso. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Divdesmit deviņi par, divdesmit seši pret, otrā daļa pieņemta. Divpadsmitais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Trīspadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 144. grozījums par pret atturas pieņemts. 145. par pret pārbaudīsim. Man izskatās, ka pieņems. Kolēģi, es lūgtu jūs neskatoties uz visām uh, problēmām, ko šodien pieredzam, tomēr pievērsties balsošanai. Man arī ir eh, sarežģīti koncentrēties, jo domās esmu pavisam kaut kur citur, bet, nu, man arī jāsaprot, kāds ir balsojuma iznākums. Beidzam balsot. 31 par 24 pret pieņemts. 145. grozījums par pret atturas. ETP grupa vairs nepiedalās balsošanā. kurš balso par 145. Es atkārtoju pret, atturas, noraidīts. 146. par, pret, atturas, pieņemts. 148. par, pret, atturas, noraidīts. 147. par, pret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 atturas pieņemts. 153. pirmā daļa par pret atturas noraidīt. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 154. par pret atturas pieņemts. 18. kompromis par pret atturas pieņemts. 19. kompromis par 158. grozījums tomēr. 158. par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 32 par 21 pret pieņemts. 159 par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 19. kompromis par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas pieņemts. 4. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. grozījums ar mutis grozījumu Kānu kungs priekšsēdētāji, esmu pret mutisko grozījumu. Tas ir, nu, pilnīgi tas pats atkārtot, ko jau teica komisija, un nekādas papildvērtības šeit nav. Labi, tad par piekto, tikai par piekto bez mutiska grozījuma. Kurš ir par piekto? Pret atturas pieņemts. Es nu pat dzirdēju, ka arī eh, Šūman metro stacijā ir bijis sprādziens. Beidzam balsot. 27 pār 26 pret pieņemts. 6 par pret atturas noraidīts. 7 par pret atturas pieņemts. 8 par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 1 un 2. No. Nu, Mafilistērs un pēc ne, līdz šim neredzētu harmoniju par pret atturas pieņemti. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad elektroniskais balsojums par grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Sitzung absagen. Die Abstimmung ist geschlossen. Zusammenbausort. Ja, und ich möchte die Sitzung vēlētos tagad uz piecām minūtēm pārtraukt sēdi un eh, palūkšu pie manis eh, atnākt koordinators. So there was another attack between the Truman and the Malbec. Starp Šuman un Malbeks metro arī ir bijusi eksplozija, tas tuvojas, no ārpuses ir slēgta ieeja šajā ēkā. And we are in contact with... Mēs nu pat esam sazinājušies ar ģenerālu sekretāru, lai spriestu par tā, ka, tālākajiem soļiem. Nu, es piedāvātu vēl kādas 5 minūtes tagad ievērot pārtraukumu, jo mums arī ir jāzvana uz ceļojumu birojiem, lai uzzinātu, kā tikt mājās. Jā, ja? un tad turpināsim. Pēc piecām minūtēm balsošanu turpināsim.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 Is that also? By my mobile does not work. I cannot reach anybody. Nevar nevienu sazvanīt. Vai ir kaut kas ar tīklu? Hmm? 62 Gala dafür. 62 Galers par. Gegen Enthaltung. Par pret pieņemts. Wir zu. Nein, ist auch erledigt.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 66 par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Tas fängt ja gut an. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Divdesmit četri par, divdesmit astoņi pret, pieņēmts. Jā, nu man laikam jānomaina brīlis. Saka priekšsēdētājs noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 82. grozījums par pret, par pret atturas noraidīts. Pieņemts, saka priekšsēdētājs. 83 par pret pret atturas noraidīts. 87 par pret atturas pārbaudīsim. Sociāldemokrāta grupā nav vienprātības. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 zu 17 angenommen. Pieņemts. Ar 33 par 17 pret. 87 par pret. And we checked 83. 87. 87 we've checked? Jā, pārbauda. Nē, 90 tagad pār, pret, atturas, noraidīts, 92 pār, pret, vi, atturas, noraidīts, 94 pār, pret, atturas, noraidīts. 95 par pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas pārbaudīsim. Man izskatās, ka pieņemts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 18 par 33 pret, grozījums noraidīts. Pie joda. Piektais kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. 119. grozījums, kurš par. Pret. Atturas noraidīts. Sastais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 136. grozījums par pret atturas pieņemts. 141 par pret atturas pieņemts. 141 tas bija. 142 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par Simtu četrdesmit otrais, otrā daļa. Part, van part tu. pirmā līdz jūnijam budžetu un otrā strongly criticizes the EDA. Par pirmo nobalsojām pieņēmām un kas par otro? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 13 pār 38 pret. Nu, ar tādu nelielu pārsvaru noraidīt. Septītais kompromiss, kurš par pret, atturas, pieņemts. 157. grozījums par pret. Nu, kā 10% no kolēģiem tikai piedalījās. Balsojam vēlreiz. 157. par pret atturas pieņemts. 158. par pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 178. grozījums par pret atturas vēlreiz

Beidzam balsot. 25 par 26 pret noraidīts. 188 par. 183 par. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Divdesmit deviņi par, divdesmit divi pret pieņemts. 188. grozījums par pret atturas pieņemts. 190 par. Dagegen. Pret atturas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 Nobalsosim elektroniski, sākam balsot. Rejected. 100... Noraidīts. 194 par pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 245. grozījums par pret atturas noraidīts. 247. divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 247 first part. Pirmā daļa. Closed. Ad Pieņemta. 247 second part. In Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Check, please. Labi, sākam balsot elektroniski arī par otro. Rejected. Noraidīta. 11. kompromiss par pret atturas pieņems. 264. grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 267 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 267. Difficult to say, huh? It's not me, I guess. Huh? Close. Beidzam balsot. Pieņemts tikai viens balss pārsvaru. 12. kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. 283 par pret atturas pieņemts ar visai nelielu pārsvaru, bet nu labi, pārbaudīsim drošības labad, sākam balsot elektroniski par 283. Close. Beidzam balsot. This time rejected by one. Šoreiz noraidīts tikai ar viens balss pārsvaru. 289. par. Pret. Atturas. Es atvainojos, bet man nav izvēles. Nāksies pārbaudīt, sākam balsot. Three more votes. Two more votes. Close. Huh. 25, 24 rejected. Grozījums norādīts. 292 par. Pret. Atturas. Sākam balsot elektroniski. Very, never seen divided so. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. Uh, 293 and 293. 293, 294 identiski sākam balsot, kas par pret atturas noraidīti. 295 par pret atturas. Nāksies pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. pieņemts arī tikai ar viens balss pārsvaru. 296. It's fine. So it was the 295 by Mr. Payon. Uh, Payon kungu grozījumu mēs pieņēmām 295. 6. 296. Kurš par? Pret? Naturas pieņemts. 299, kurš par pret atturas pārbaudīsim. Wow. Close. Adopted by two. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 302 par pret Kā jums šķiet? Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 302. 302. 302. Jā, zālā 302. 302 zāles grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 305. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. I've never seen this before. Ah, and it's variating. Up, down. Close. Rejected. 2920. Noraidīts. 306 par pret atturas. Man izskatās, ka ir pieņemts, saka priekšsēdētājs. Gribat pārbaudīt? Balsojam elektroniski par būtikoferu grozījumu. Sākam balsot. This time rejected by. Norādīts ar četru balsu pārsvaru. 307, 308 kopā sākam balsot, kas par pret atturas norādīti. 309 par pret pret atturas pieņemts, 310 par pret atturas pieņemts, 311 par pret atturas pieņemts, 312 par pret atturas. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski.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 pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Klaus. Beidzam balsot. Pieņemts. 332, kurš par pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts, 336 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 25 zu 22. 25 par, 22 pret pieņemts. 12B kompromiss jauns, kas par pret atturas pieņemts. 339 par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 360. grozījums par pret, atturas noraidīts. Trīsimt sešdesmit pirmais par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 368. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Schlechter, aber der bringt. 368. 368. Vote is closed. 18 zu 28. 18 pār 28 pret noraidīts. 371 pār pret atturas noraidīts. 376 pār pret atturas noraidīts.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 381 par pret atturas pieņemts, 380 par pret atturas pieņemts, 382 par pret atturas noraidīts, 383 par pret pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen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 28 par, 20 pret, pieņemts. 390 par, pret, atturas pieņemts. 391 par, pret, atturas pieņemts. 392 par, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, 34. grozījums par pret atturas pieņemts, 35. par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas, noraidīts. Pareizi viss, jā? Ja? Vai 38. tas bija? Trešais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 48. grozījums par. 48. par. Pret, atturas, noraidīts. 49 par. Pret, atturas,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 54 par pret atturas pieņemts, 56 par pret atturas pieņemts, 57 par pret atturas pieņemts, 59 par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 27 par 25 pret noraidīts. Eh, pieņemts. 60 par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Divi par pret atturas pie, noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Apšķūs, ka šlās. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Trešais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Četri par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pieci par. Pret. Atturas. Pieņemts. Seši par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septiņi par. Pret pret atturas pieņemts, 8 par pret atturas pieņemts, 9 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Apšķirības geschlossen. Beidzam balsot. 28 par 22 pret. Pieņemts. 10 par. Pret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 Tagad balsosim elektroniski par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot. False. Sorry. Ist der Grand Mufti da? Hm? Ist der Mufti hier? sure. I have to know whether I can continue. Die Abstimmung ist geschlossen. Check it. Where is yes. she? Beidzām balsot. Der Bericht ist angenommen mit 33 Ja-Stimmen, 14 Nein. Pieņemts 33 balsis pār, 14 pret un 1 atturējies. Apsveicam kolēģi. Un mēs turpināsim.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 informēt, ka GONGL grupa ir iesniegusi mazākuma viedokli par šo jautājumu. Arrived, just... Lielais uh, muftīs vēl nav ieradies, liela muftīs nav ieradies, tad uh, pievērsīsimies Tunisijai. Jā, yeah, please. Presidente, eh, io capisco ovviamente. Priekšsādātāji, es, protams, saprotu saprotu, kāda ir situācija un tādēļ ir notikušas izmaiņas darba kārtībā. Bet es nezinu, vai ēnu referenti ir varējuši ierasties. Mums vajadzētu pārbaudīt, vai viņi vispār ir zālē, jo pretējā gadījumā mums notiktu debates, kam nav lielas jēgas, ja atbildīgās personas vispār neatrodas zālē. Paldies! Wenn wir jetzt Tunesien auf, nach Ostern vertagen, das findet heute nicht mehr statt, Herr Castaldo. Castaldo äh, ziņojums tātad, äh, vai nu mēs apspriedīsim tagad, vai äh, nenotiks vispār šīs debatas. Kāds ir jūsu lēmums? Kāds ir jūsu lēmums? ja jūs, eh, ja nenotiks eh, šīs eh, diskusija tagad, tā, tā nenotiks šodien un nenotiks pat vēl pirms lieldienām, jo šo pēcpusdienu sēdes nebūs. Priekšsēdētāji, nu nezinu, ko teikt, ja jūs sakat, ka nav iespējas citas, nu mēs varam apspriest šo jautājumu, bet es nezinu, kāda jēga apspriest, ja zālē ir vairs tikai daži kolēģi. Uh, Nu, tad eh, šo Tunisijas jautājumu mēs eh, šonadēļ neapspriedīsim. Lielmuftīs atrodas pie šīs eh, ēkas durvīm, ir grūti viņu pagaidām ievest ēkā, dabūt iekšā, bet, nu, ja, ja tā, tad mēs pagaidīsim. Un tagad būs pauze.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 es atsāku sēdi un uh, ar, man ir tas gods uh, uz, paziņot, kā pie mums ir ieradies Ēģiptes lielmuftīs šajā grūtajā brīdī, šajā grūtajā laikā, un tas ir ļoti m, būtiski. Un uh, tieši šajās stundās ir notikuši teroristu uh, uzbrukumi, bet arī šādos brīžos mēs nedrīkstam aizmirst, ka 90% šādiem islamistu teroraktiem upuri ir paši musulmaņi, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādu uzbrukumu noved pie konfrontācijas starp musulmaņiem un kristiešiem un mēs augstu vērtējam jūsu klātbūtni šajā stēdē un iespēju uzklausīt jūsu viedokli un arī to, kā mēs uh, miermīlīgā veidā varam cīnīties pret terorismu. Uh, svarīgi ir sadarbība un ir jāpatur prātā, ka visas mo, trīs monoteiskās reliģijas, islāms, judaisms, kristietība ir reliģijas, kuras iestājas par mieru. Un mums ir jāpārvar šie grūtie laiki, lai nodrošinātu mierīgu dzīvi mūsu līdzpilsoņiem. Tagad dodu vārdu jums.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 vārdiem, lai miers ir ar jums visiem, lai jums visiem ir miers. Un uh, vispirms vēlējos uh, sirsnīgi pateikties jums par šo ielūgumu, par iespēju, kas man ir dota šodien, uh, jūs uzrunāt ar jums runāt jau otro reizi. Es biju e, šajā ēkā pirms gada, un e, šobrīd mēs saskarāmies ar e, lieliem izaicinājumiem, kas skar mūs visus, un tie mūs uh, Eh, mūdina uz eh, tiešiem saziņas kanāliem, uz tiešu dialogu, un es gribētu uzsvērt eh, vairākus punktus, kuri rosinās mūsu šīs dienas dialogu un diskusiju. Vispirms ļaujiet man teikt, ka es un visa brīvā pasaule nosoda kategoriski bez jebkādām ierunām nosoda. Un pat uh, pietrūkst vārdu, lai vispār runātu par šī rīta teroristu uzbrukumiem, atentātiem. Mēs esam ļoti uh, satriekti un uh, dziļi apbēdināti, un man uh, pietrūkst vārdu, lai paustu tās emocijas, uh, ko e, mēs izjūtam. Šie teroristi, kuri ir sarīkojuši šī rīta uzbrukumu, uzbruk arī mums, un ne tikai Bēģijā. Pirms dažām dienām ir notikuši uzbrukumi arī Eģiptei. Arī Eģipte ir teroristu uzbrukuma mērķis. 1800 karavīri ir gājuši bojā teroristu uzbrukumos, un terorisms nepazīst valstu robežas. Tas skar mūs visus neatkarīgi no mūsu valstiskās piedarības terorisms skar Eiropu, Eiro, uh, ASV, Āfriku un izplatās visur pasaulē. Tādēļ mums ir uh, jāapvieno mūsu spēki. Un šodien ir pienācis pēdējais brīdis uh, strādāt roku rokā, strādāt visiem kopā un uh, kopīgiem spēkiem uh, vērsties pret šo parādību. Šobrīd uh, mēs esam ļoti abēdināti redzēt to, kas notiek. Un uh, Eh, mums ir visiem kopīgi visā pasaulē jāstrādā, jāuzņemas atbildība. Es eh, piedalījos ekonomikas, pasaules ekonomikas eh, sanāksmē Davosā, un es arī tur runāju par mūsu kopīgo atbildību, un es arī pie, piesaucu pravieti un viņš mums visiem, visai cilvēcei rādīja piemēru. Un, uh, uh, Pravieša miera vēstījums ir svarīgs visai pasaulei, un viņš uh, teica, lai miers ir ar jums un mēs visi esam uz viena kopīga kuģa. U, mēs esam šajā kopīgajā um, kuģī un mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas nogrims. Un uh, pravieša vārdi liecina par to, ka mūsu kopīgā atbildība ir saglabāt uh, mūsu kopīgo planētu. Mēs esam visi par to atbildīgi. Mums visiem jācīnās pret terorismu. Ēģiptes vadītājs ir uh, arī uh, brīdinājis uh, par terorismu briesmām visā, visos līmeņos, un mums kopīgiem spēkiem ir jācīnās, ir jācīnās intelektuāļiem, reliģisko konfesiju pārstāvjiem. Mums ir jālikvidē terorismu pamati. Turklāt es uh, vēlētos uh, piekrīst priekšsēdētājā teiktajām par to, ka šie notikumi nedrīkst ietekmēt musulmaņu attiecības ar citām kopienām, ar citām Eiropas tautām, jo mēs visi esam kopā šai kuģīšai laivā. Un uh, arī musulmaņi cieš vēl vairāk ne teror, no teroristu uzbrukumiem nekā citas uh, kopienas. Un tieši musulmaņu valstīs uh, visvairāk notiek teroristu uzbrukumi. Un tādēļ mums visiem kopīgiem spēkiem ir jāvēršas pret terorismu kad uh, mēs uh, studējam, pētām svētos rakstus īslamā vai kristietībā. Mm, visur mēs uh, lasām, ka ir nosodīts terorisms, šāda rīcība un ir aicinājumi uz mierīgu līdzās pastāvēšanu un sadzīvošanu. Un mums ir jānes šī vēsts un jāskaidro pareizi islams un tas mums palīdzēs visiem līdzās pastāvēt, sadzīvot un sadarboties. Un es ceru, ka mūsu šīs dienas tikšanās arī ir ieguldījums šajā virzienā. Mēs nosodām terorismu, nosodām šīs dienas teroraktus, mēs nosodām jebkāda veida terorismu, uh, lai kur arī šie terorakti notiktu, un mūs uh, uh, ir jāskaidro islams. Kā jūs zināt, šobrīd pasaule cieš no terorisma sērgas, un mēs visi esam vienā laivā, kā jau es to teicu, un mums ir vienam uh, vie, savstarpēji jāpalīdz uh, cīņā pret šo parādību. Es esmu Ēģiptes augstākās reliģiskās instances vadītājs, un fatvās islāmā valstīs ir uh, labākais veids, kā vērsties pret noteiktām parādībām, bet diemžēl ir atsevišķi uh, personas, kas ļaunprātīgi izmanto svētos uh, rakstus, uh, lai sasniegtu savus mērķus un uh, īstenot savas personiskās intereses. Un tā rīkojas arī teroristi un ekstrēmisti šādi nepareizi interpretējot islāmu, sniedzot nepareizus juridiskas interpretācijas, izdodot fatvas Tātad uh, augstākā reliģiskā instance Eģipte apņēmīgi cīnās intelektuālā līmenī pret terorismu. Un mēs reāli pareizi interpretējam svētos rakstus, lai pasargātu mūsu jauniešus un mūsu reliģiskā instance ir apzinājusies šo parādību un veikusi pasākums, lai uh, cīnītos pret uh, uh Daesh uh, propagandu mēs esam izveidojuši observatoriju, lai cīnītos pret nepareizu interpretāciju un lai atspēkotu šādus uh, apgalvojumus un lai nodrošinātu pareizu interpretāciju. Mums ir īpaši apmācības centrs, kas ir uh, veltīts cīņai pret uh, šādu aizspriedumu izplatīšanu un nepareizu interpretāciju. Mēs uzskatām, ka šīs idejas uh, arī ir uh, daļa no risinājuma. Mēs izmantojam uh, jaunās saziņas tehnoloģijas, sociālos tīklus, lai dažādās valodās miedarbotos, diskutētu ar visiem tiem, kam ir jautājumi, kas meklē atbildes un vēršamies pret tiem, kas cenšas nepareizi interpretēt islāmu. Mums ir um, uh, mūsu um, lapa uh, Facebookā, mums ir mājas lapa, kurā publicējam video materiāls desmit valodās Un arī dzan mums ir tāda mājaslapa, kur saucās uh, ISIS uh, zem lupas. Arābu un angļu valodā. Un uh, mērķis ir uh, atpēkot nepareizas interpretācijas. Mēs arī publicējam elektronisku uh, laikrakstu angļu valodā. Basīra, tas saucās arābu valodā, jeb gaišreģība, ja to iztūko. Un mēs esam uh, angļu, franču, vācu valodā iztūkojuši tūkstošu patvas, jeb juridiskos atzinumus ar mērķi uh, atspēlēt izpēkot uh, nepatiesos apgalvojums, ko izplata teroristu grupas. Uh, šobrīd šī ekstrēmisma slavināšana musulmaņu pasaulē un uh, vardarbības attaisnošana nav absolūti saistīta ar reliģijas pamatnostādnēm. Un mums ir zinātniskā veidā jāatspēko šādi apgalvojumi un jārod uh, atbildes risinājumi eh, šiem uh, pasaules mēroga draudiem. Īslāms ir miera reliģija, mēs runājam par žēlsirdību pret citiem, un eh, pravietis ir teicis, tie, kas ir žēlsirdīgi pret citiem, eh, baudīs arī šādu pašu eh, žēlsirdību no visžēlsirdīgākā puses un tas ir rakstīts uh, Korānā. Cilvēki, jūs esat radīti no sievas un vīrieša, un jūs esat sadalīti dažādās ciltīs, kas uh, savstarpēji uh, sadzīvo. Un uh, tas nozīmē, ka mums visiem ir kaut kas kopīgs, un ka mums, protams, nepietiek katreiz apgalvot, ka islāms ir miera reliģija, ja mēs to sakām vēl un vēl, bet mums ir jādod konkrēti praktiski iemes, eh, atvainojos, piemēri tam, kas to apliecina. Un citām eh, reliģijām ir eh, tādas autoritātes, bet īslāmām nav šādas uh, hierarhiskas struktūras, un tad ir tādas personas, kas vēlas pašas sevi pasludināt par uh, šiem islāma autoritātēm un izplata nepareizas islāma Uh, interpretācijas un šīs pašas pasludinātās autoritātes mums ir kopīgiem spēkiem jāapkaro, mums jācīnās pret uh, ekstrēmistiem, kuri ir sev piestavinājušies tiesības uh, sniegt nepareizas uh, interpretācijas, kas absolūti nebalstās islamā un tā pamatnostādnēs uh, teroristu mērķis ir uh, izplatīt haosu visā pasaulē. Eģiptē situācija ir ļoti sarežģīta un mēs visi strādājam kopīgiem spēkiem, lai uh, nodrošinātu šo līdzās pastāvēšanu. Eģipte šodien šodien cenšas darboties pilnīgas atklātības gaisotnē, un Ēģiptes parlamenta vēlēšanas palīdz, varētu mums palīdzēt virzīties uz priekšu. Daudz dzīvo, raugās uz Ēģipti kā tuvēju austrumu sirdi, un mums ir jāspēlē mūsu loma gan reģionālā, gan startautiskā līmenī, un jātaisno uz mums liktās cerības. Mēs nevaram uh, ignorēt Ēģiptes uh, reģionālo un startautisko lomu šajā situācijā, un mums ir jāstiprina uh, valsts Eh, no iekšienes, jo jāstiprina demokrātijas pamati un demokrātijas pamatā ir eh, varas dalīšanas princips starp likumdevēju izpildvaru un to mēs arī cenšamies darīt Eģipte. Es noslēgumā gribu norādīt, ka visa efektīvākais ierocis ciņā pret neziņu un ekstrēmismu ir izglītība. Un mū, mēs augstākā reliģiskā instance Eģipte esam gatavi uh, sniegt atbalstu, publicējot pareizas fatvas skaidrojot mūsu reliģijas musulmaņu pasaulē un vispār pasaulē citu kultūru pārstāvjiem, lai nodrošinātu uh, mierīgu līdzās pārstāvēšanu un sadzīvošanu starp šīm dažādām kopienām. Paldies! Thank you very much. Uh, Paldies, uh, Jūsu ekscelence, Eģipts Lielmuftīs. Šafkī Ibrahims Abdelkarim Alams. Paldies, ka uzrunājāt eh, parlamentu šajos ārkārtas eh, apstākļos. Un es augstu novērtēju jūsu pausto stingro nosodījumu teroristiskiem uzbrukumiem šodien Briselē, gan lidostā, gan metro sistēmā. Mēs labi sapratām jūsu galveno ziņu un stingro nostāju pret terorismu un pret radikālismu tagad kolēģi pievienosies debatēm. Mē, ideja ir tāda, ka mēs tagad ļausim izteikties deputātiem, kur vēlas paust savu viedokli vai uzdot jautājumus, un tad jums būs beigās iespēja uh, atbildēt uz to. Alojš Peterle pirmais uh, no Slovēnijas. Paldies, uh, priekšsarētāji, jūsu ekscelencē. Vēlos jums pateikties pirmkārt jau par solidaritāti, kuru jūs paudāt šodien. Tāpat vēlos paust arī pateicību par to, ko darījāt. Un piekrītu, ka miers ir kopīga vērtība visām reliģijām problēma ir tāda, ka tie, kas ļaunprātīgi izmanto reliģiju, viņiem nepatīk dialogs, un viņi nelasa dalīto fatos. Un tas ir vēl eh, viens iemesls, kāpēc eh, mēs attīstām starp reliģiju un starpkultūru dialogu. Jūs runājat par atšķirībām starp islāmu un citām reliģijām. Manuprāt, ir ļoti svarīgi lai dialogs eh, tiktu turpināts arī paša īslama ietvaros, ne tikai ar citām reliģijām. Mans jautājums ir tāds, kādas iespējas jūs redzat eh, lielākam dialogam iekšienē starp dažādām eh, islama iekšējām grupām? Paldies, Aloiz! Gils kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Jūsu ekscelence, paldies par uzrunu un e, solidaritāti. Es esmu šeit. Vēlējos par divām lietām runāt. Pirmkārt, par sunītu un šītu konfliktiem. Tie rada nopietnas bažas. Un e, tieši saistībā ar to, kā uh, daudzi konflikti ir novērojami Sīrijā, Jemenā, Irākā, visā MENA reģionā. Daudzās vietās Eiropā mums ir lielisks attiecības starp abām šīm grupām, bet bieži redzam, ka cilvēki var ļaunprātīgi izmantot šo spriedzi ko jūs eh, varētu teikt, kā var ietekmēt eh, gan Eģiptē, gan visā islām pasaulē, lai pārtrauktu šķelšanos, lai to nevarētu izmantot eh, politiska konflikta palielināšanai. Un otra lieta. Kā mums nodrošināt, ka uh, sievietes loma Ēģiptē un arī citur ir jūtamāka. Es nesen biju Ēģiptē pati, un man ir zināmas bažas par to, eh, vai nenotiek sievietes lomas mazināšanās Ēģiptē saistībā ar eh, līdztiesību un eh, dalību procesos sabiedrībā. Kā lielākā islāma reliģiskā e, izglītības institūcija varētu uzlabot šo situāciju? Paldies! Paldies, priekšstādētāji. Šī ir pirmā reize, kad es uzstājos šorīt šajā ēkā. Vispirms gribēju paust uh, dziļu uh, līdzjūtību visu teroristu uzbrukumu upuru ģimenēm. Un turpināšu runāt, fran... es atvainojos, poļu valodā. Jā, paldies. Paldies, ka esat klāt šeit šodien. Es abrīnoju jūsu zemi. Jūsu valsts politika, man liekas, laba, es vienmēr tos labi sapratis, un par to es esmu runājis arī plenāru sesijā. Un ja jau mums ir šāda iespēja apmainīties ar viedokļiem, ekscelence, es vēlētos eh, lūgt jūsu palīdzību un iejaukties. Runa ir par trim jauniem kristiešiem Almīnijas eh, reģionā, kas saņēmuši 3 līdz, līdz 5 e, gadi un 15 gadīgs jaunietis notiesāts reliģiski iemeslu dēļ. Viņš ir e, šobrīd apcietinājumā. Kristīgā pasaulē mums ir e, mūsu reliģijas svarīgākā nedēļa. Uh, tā ir svēta mums kristiešiem, un jums ir ļoti liela reliģiskā autoritāte um, un arī tiesiskā autoritāte jūsu valstī. Ja jūs uh, varētu iejaukties šai situācijā, tad šajā nedēļā tas būtu uh, liels signāls, nopietns signāls visiem kristiešiem. Gracias, presidente. Lo primero. Nākamais runātais, Kozo Pirmuji. Paldies. Vispirms vēlos izteikties nosodot šī rīta uzbrukumus un paužu solidaritāti savas politiskās grupas vārdā, izsakot līdzjūtību cietušo ģimenēm ir labi, ka mēs varam runāt par šiem tematiem šodien šeit. Es augstu novērtēju Lielmuftija klātbūtni šeit, kaut arī tas šobrīd mums tik grūts laiks ir. Par situāciju Eģiptē. Saskaņā ar mums pieejamo informāciju tiek piespriesti nāves sodi, masveidā tiek aizturēti cilvēki Un tad eh, it kā lai apkarotu terorismu, tas viss tiek veikts. Bet eh, mūsuprāt, ar šādiem pasākumiem nepietiek, lai varētu apkarot eh, ziņu, ko teroristi sūta. Visus jau apcietināt nevarēs. Kā jums liekas, kā izveidot Ēģipti, kurā varēs sadzirdēt visas balsis? Paldies tālāk, Buhner kungs. paldies, eh, ka jūs esat gatavi piedalīties eh, šajā diskusijā arī šajos grūtajos apstākļos un paldies, ka jūs tikko arī sacījāt, ka visas reliģijas ir vienisprāts par to, ka cilvēka dzīvība ir svēta. Es domāju, ka mēs esam arī vienisprātis, eh, ka nav labi apkarot teroru ar eh, teroru, un tāpēc vēršos pie jums kā pie augstākās autoritātes eh, Eģiptē, reliģiskās autoritātes. Jums ir vara un pilnvaras eh, izdot eh, apliecinājumu eh, nāves gadījumos, vai tas attiec arī uz militārām darbībām, vai tas attiec arī uz sešiem pakārtajiem pagājušajā gadā, kas tika nosodīti notiesāti par pārkāpumiem, ko viņi nevarēja izdarīt, jo atradās jau apcietinājumā. Un, Un kā ir ar masveida darbībām, eh, kur līdz pat pieciem simtiem ir apsūdzēto personu, un tas vidēji tad laiks ir sešas sekundes uz vienu apsūdzēto, tur knapi pietiek laika vārdu nosaukt, eh, pat netiek uh, Ehm, nodrošināt, ka cilvēki dzird, kas tiek runāts, vai arī jūs varat, varat sniegt šādos gadījumos atzinumus par nāvis sodiem. Un vēl e, cietumā daudz ir bojā gājuši daļēji spīdzināšanas dēļ, daļēji nesniegts medicīnas palīdzības dēļ. No nu, tur jums, protams, nav iespējams sniegt e, atzinumu, bet vai arī tur jūs e, nevarat kā augstākā autoritāte, tā skaitā morāla autoritāte, tomēr paust savu viedokli par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Tālāk Borgēcijo kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos pieminēt tos, kas ir gājuši bojā šorīt. Šīs tiešām sanāk asiņainas lieldienas kristiešiem, eh, pret viņiem vēršas eh, ISIS. Paldies lielmuftiem par viņas sacīto, jūs esat arī pagātnē līdzīgi runājis. Jūs tik tiešām esat e, augstākā islāma um, amatpersona Briselē šodien, un manuprāt būtu ļoti labi, ja jūs varētu e, ar savu paziņojumu nosodīt e, šos šausminošos noziegumus. Esmu pārliecināts, eh, ka jūs saprotat, cik svarīgs šis laiks ir kristiešiem, kāds ir mūsu sensitivitāts, mums ir eh, svēta šī nedēļa, to jau norādīja viens no iepriekšējiem runātājiem, un jūsu paziņojums šādā laikā būtu ļoti svarīgs. Tāpat arī būtu ļoti svarīgi, ja islama eh, autoritātes varētu izteikties par šiem atentātiem Piemēram, eh, saistībā ar notiekušo Turcijā. Turcijas iestādes izturas eh, divdomīgi, varētu teikt. Vēršoties pret to islamu ka daļu, kas atbalsta terorismu. Kāpēc mēs nedzirdam skaidrus izteikumus no islama um, autoritātēm attiecībā uz to, kas tiek eh, darīts. Sandra Kalnieta. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties eh, Jūsu ekscelencei par Jūsu eh, pausto nosodījumu un izteikto solidaritāti. Es atceros, pirms dažiem gadiem Jordānijas karalis uzrunāja Eiropas parlamenta plenārsesiju un ļoti skaidri sacīja, ka cīņa pret terorismu ir islam ticīgo pienākums. Neviens cits to nep nepaveiks. Man jautājums ir tāds, kāpēc lielākā daļas ticīgo balsis netiek skaidri sadzirdētas. Tad tas ir kaut kas tāds, uz ko es gaidu kopš pirmajiem teroristiskajiem uzbrukumiem. Jaunā franču meitene, kas pēc traģiskajiem notikumiem Parīzē, sociālajos tīklos, eh, sūtīja ziņu tikai ne manā vārdā. Tā bija pašiniciatīva, ko parādīja eh, islama ticīgie. Vēlos jums jautāt, kāda jūsuprāt ir reliģisko līderu loma veidojot aktīvāku un, un noturīgāku eh, attieksmi no islamticīgo puses. Paldies! Paldies! Gomešs kundze tālāk paldies jūsu ekscelence, ka esat ar mums šajā brīdī un par viedajiem vārdiem, kurus sacījāt. Mums ir jāatceras, ka lielākā daļa no terorisma upuriem eh, ir musulmaņi. Jūs runājat par uh, savu uh, autoritāti un e, fatvu izdošanu pret Daešu. Mums ir jāsaprot labāk e, Daešu darbība un līdzīga organizācija darbība. Kāda eksperta nesen man sacīja, ka Daeši visu uzsver liek uz e, seksu, narkotikām un videospēlēm. Un Um, lielā mērā bezdarbs un iespēju trūkums uh, noveda pie šādu ekstrēmistu atbalstīšanas. Un tie, kas ir uz, veikuši uzbrukums Eiropā, es nesaku šodien, to mēs nezinām, bet iepriekšējos gadījumos tie bijuši Eiropieši, uh, Un mums nevajadzētu to noliegt. Tas ir lielā mērā saistīts ar mūsu pašu nepareizām eh, politikām attiecībā uz jauniešiem, nedodot eh, viņiem tās iespējas, ko viņi sagaida. Un eh, tā vietā viņi saskatās ar diskrimināciju un nevienlīdzību. Bet tāpat laikā ir liela atbildība arī reliģisko autoritāšu um, pusē kā jūs sacījāt, islāms un citas reliģijas ir vērstas uz mieru, nevis uz naidu un vaiprātīgu vardarbību. Līdz ar to es vēlos e, jautāt jums. Mans kolēģis atsauc, man kolēģi atsaucās uz sunītu un šītu um, konfliktiem, kas ir par pamatu daudziem uh, konfliktiem jūsu reģionā un arī mūsu reģionā bet ir arī šķelšanās sunītu vidū. To mēs redzam eh, Lībijā, um, un varbūt pat jūsu valstī, Eģiptē. Jo Lībijā, piemēram, mēs redzam Eģiptu, Saudārābiju, Emirātus, kas atbalsta vienu pusi pret citu pusi, kur atbalsta Turcija un Katāra. Un lielā mērā tas eh, droši vien ir saistīts ar konfliktu, kas notiek pašā Eģiptē. Un tad vēl arī problēma ar eh, valdību Eģiptē, jo ja iedzīvotāji neuzskata, ka valdība palīdz virzīties uz to, ko viņa cer sagaidīt, tad, protams, būs cilvēku vīlušas, tīpaši jaunieši. Un eh, man kolēģi jau atsaucās uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko mēs redzam Eģiptē. Vajāšanu, apspiešanu, it īpaši attiecībā uz jauniešiem, uz spējīgiem jauniešiem. Tas drīzāk nav tas, ko Ēģiptes iedzīvotāji eh, sagaidīja ārā pavasarī. Kā ir jūsu vīzija attiecībā uz sunītu iekšējo šķelšanos un arī attiecībā uz represijām, kas ar to ir saistīti? Vai varbūt tas nav nekā saistīts tieši ar reliģiju, bet gan drīzāk ar pārvaldības veidu, kas nav demokrātisks. Paldies! Paldies, Gomeškundze! Un Šafhauser kungam tālāk dod vārdu. Merci, excellent. Paldies, ekscelence. Vispirms vēlējos teikt, ka ļoti augstu vērtēju jūsu valsti, jūsu prezidenta drosmi un uh, arī video esmu noskaties, kur viņš aicina jūs uh, uz pārdomām, interpretāciju un arī uz reformām. Es uh, uh gribu teikt, ka, ka filozofs, es apšaubu visu reliģiju apgalvojumu, ka Dievs ir ar mums, vāciski gotmit uns, bet to mēs šāds apgalvojums arī citās reliģijās dzirdam. Ja Dieva nav, ja Dievs nav transcendents, tad kaut kā it kā pietrūkšai reliģijai. Un es eh, gribu teikt augstu vērtē jūdu kristiešu reliģiju, jo uh, ebreju pasaulē, uh, ka viņi uh, uzskata, ka viņi, Dievs ar viņiem kopā, Dievs ir ar viņiem, bet Izrēlā cieši sakāv. Tātad arī šeit ir uh, uh, reliģija nepiepilda šīs cerības. Un arī Jēzus ir sists krustā, un daudziem tas ir nepieņēmams, bet tas ir uh, brīvības princips, ka uh, mīlestība iet ja tik tālu, ka ir iespējams atraidīt šo mīlestības dievu. Un es gribu zināt, kā tas ir islamā attiecībā uz dievu. Nākamais jautājums ir sekulārisms. Tas ir sarežģīts jautājums, un mums ir arī bijis jācīnās par uh, sekulārismu. Vēsturē ir bijis tā, ka pāvesti ir bijuši imperatori un arī uh, imperatori, kas ir uh, kļuvuši par pāvestiem. Un uh, runājot par garīgumu, uh, sekulārisms visu noliek savās vietās eh, šo reliģisko autoritāti un laicīgo varu, un ja nav šīs eh, garīgās un laicīgās dimensijas, tad nav vietas brīvībai. Tas nenozīmē, ka eh, šai reliģiskai vai garīgai komponentei nevajadzētu pozitīvi ietekmēt laicīgo dzīvi, bet uh, ir taču teikts, uh, šī valsti, šī nav no tā. Tā nav no šīs valstības šī ticība, un es gribētu zināt, kāda ir saiknes ar islāmu un uh, eh, sekulārismu. Paldies! Vārds Boštināru kungam. Paldies, priekšsēdētāji un paldies par šiem patīkamajiem vārdiem. Jūsu ekscelence, man īpaši prieks pievienoties šai sanāksmē viena iemesla dēļ. Tikko es dzirdēju par nepieciešamību reformēt īslamu eh, Ēģiptes vēstnieku, eh, tik sūtīt šī ziņa, un man prieks, ka viņš ir šeit. Un tik traģiskā brīdī Briselē un Eiropai ir nepieciešams man arī izteikt solidaritāti un sūtīt e, līdzīgu ziņu Eģiptei, kuru skārs tik daudz teroristisku uzbrukumi un to skaits pieaug. Un tas pierāda atkal un atkal, ka islamā pasaule ir pirmie upuri terorismā jautājumi. Kā prezidenta vēlēšanās reformēt islāma eh, domāšanas veidu var tikt īstenot dzīvē? Un kā viņš strādās ar islama līderiem, lai to izdarītu? Un otrkārt, ko var darīt Eiropa un Ēģipte sadarbojoties lai novērstu radikālismu. Paldies! Un es tikko ierados eh, no Jeruzālemes, un man bija tiešām prieks redzēt, ka visur cilvēki, kuriem es tikos, visi uzsvēra, cik svarīga loma Eģiptē šajā reģionā. Eh, kāpēc eh, tā saskaras ar tik lielu teroristisko draudu? Paldies, Bostināru kungs. Es domāju, mēs esam izsmēluši visu sārakstu, izņemot, ja kāds vēl vēlas izteikties, izskatās, ka nē. Un tad jūsu ekscelence, lūdzu, jums tagad laiks atbildēt uz dzirdēto visaptveroši, eh, tātad uz to, ko eh, mūsu kolēģi runāja. Lūdzu, vārds jums. Eh, أنا أشكركم كثيرا على Paldies! Es eh, vispirms vēlos eh, pateikties visiem par šiem eh, būtiskajiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Tie mūs visus nodarbina. Un es atbildēšu uz jautājumiem to uzdošanas secībā. Pirmais jautājums par uh, dialogu starp dažādiem islama novirzieniem, tātad šo dialogu islāma pasaules un islāma iekšienē, protams, dialogs ir ļoti būtisks. Un es ar to arī, uz, uz to es arī apņēmīgi aicinu uh, ja kāds tiek izolēts, ja viņam nav iespēja runāt ar citiem, uzturēt dialogu, tad tas uh, rosina uz konfliktiem vai nu starp musulmaņiem pašiem, vai arī starp musulmaņiem un citām tautām, citu ticību pārstāvjiem, bet tomēr es gribu norādīt, ka teroristu grupas nevēlas nekādu dialogu, tam ir sava stratēģija, savi plāni, un tās cenšas ar visiem līdzekļiem arī tos īstenot. Un e, šādā situācijā būtu jāstrādā ar jauniešiem, jānovērš tas, ka viņu, viņiem pievilcīgs kļūtu šāds domāšanas veids, un tādēļ ir jāveido dialogs ar jauniešiem, lai mm, novērstu to, ka viņi pievēršas šādām mm, vardarbīgām domām un idejām. teroristi, ko viņi eh, šobrīd eh, dara, šī izplatība ir salīdzinājumā ar vēža izplatību, un pret to būtu jācīnās vairākos um, etapos, ir jādomā par profilaksi. Uh, bet ja jau slimība ir sākusies, tad ir jāārstē, bet ja ārstēšana nelīdz, tad uh, ir jānogriež uh, vēža uh, skartais uh, loceklis. Un uh, tas ir, tātad mums jācīnās pret šādām uh, idejām ar visiem uh, līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. runājot par spriedzi starp šītiem un sunītiem. Šeit būtu jānošķir divas lietas. Pirmkārt, politiskais aspekts. Nu, tas uz um, mums, uz mani neatieca šis politiskais aspekts, tas attiecas uz politiķiem bet ir arī otrs aspekts, teoloģiskais aspekts, atšķirības starp šītiem un sunītiem. Šajā līmenī spriedzes nav. Lāzara universitātē kopš 1904. 40. gada ir veikti nopietni pasākumi, lai lai eh, veicinātu dialogu starp abiem virzieniem. Tālāk jautājums par sievietes eh, lomu vai statusu mūsu valstī. Kopumā tas ir labs, jo Ēģiptes konstitūcijā nekādas atšķirības uh, nav noteiktas starp vīriešiem un sievietēm, bet ir uh, rakstīts, ka ir jāsoda visa veida diskriminācija balstoties uz dzimumu, ādas krāsu vai kādu citu kritēriju. Līdz ar to Ēģiptes konstitūcijā ir uh, Uh, nosodīta jebkāda veida diskriminācija, un sievietēs bauda arī lielu brīvību mūsu valstī. Tām apliecinājums ir tās, ka Eģiptes uh, parlamentā ir pārstāvēts ļoti daudz sievietes, nu, un tas ir tā pirmo reizi vēsturē. Mēs vēlamies, lai sievietes tiktu cienītas uh, sabiedrībā. Mēs nekādā veidā neaicinām uh, īstenot diskrimināciju pret sievietēm. Gluži pretēji mēs vienmēr esam iestājušies par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Un uh, šīs mūsu aicinājums ir ļoti pozitīvi uztvērts, tās ir ierakstīts konstitūcijā, tās nesenajos grozījumos un arī Uh, iepriekšējā konstitūcijā tā tas ir bijis tālāk par uh, tiem uh, jauniešiem, kam ir pat piespriests nāvesots atsevišķiem. Gribu teikt, ka mēs uh, ļoti aktīvi darbojamies, lai panāktu pa, eh, miera atjaunošana ne tikai Eģiptē, bet visā pasaulē. Un Eģiptē kristiešiem vienmēr ir bijis īpašs status. Nekad nav bijusi nekāda veida diskriminācija vai atšķirības starp eh, kristiešiem un musulmaņiem. Kristieši ir tādi paši Eģiptes pilsoņi kā uh, citi eģiptieši. Es uh, pats esmu audzis, uh, dzīvojis Eģiptes lauku reģionā Rīfā, un tur ir uh, agrāk dzīvoja daudz kristiešu, un es nekad neesmu konstatējis, ka būtu kaut kādā atšķirīga attieksme vai diskriminācija vērsta bijusi pret kristiešiem. Ja ir kāda diskriminācija, tad tas uh, notiek, nu, tādu ļaunu darbu vai domu dēļ. Un, ja tiesa izmeklē kādu lietu, un iztiesā kādu lietu, tad mums nevajadzētu iejaukties tiesas darbā, mums būtu jārespektē tiesas neatkarība, lai tiesa varētu uh, pieņemt uh, lēmumus un spriedumus uh, pilnīgi neatkarīgā veidā. jautājums par cilvēku tiesībām, par cilvēku tiesību ierobežojumiem uh, un brīvību ierobežojumiem, uh, tos attaisnojot ar cīņu pret terorismu. Nu, cīņa pret terorismu prasa visu iespējamo līdzekļu izmantošanu jo terorisms apdraud mūs visus, visu sabiedrību, visas institūcijas. Un mēs tomēr varam, mm, nu, vai mēs varam uh, tiešām uh, tā normāli izturēties pret teroristiem, ir, kur ir pastrādājuši šaušalīgs noziegums. Viņiem ir jāstājas tiesas priekšā, un pēc tam tiesai ir jāspriež par uh, viņu likteni. Bet, protams, ir jāievēro cilvēktiesības visos Uh, aspektos. Par nāves soda piespriešanu. Es gribu tomēr norādīt, ka tie ir kara tribunāli, kas pieņem šādus uh, spriedumus. Un uh, šie kara tribunāli ir Eģiptes tiesu sistēmas neatņemama sastāvdaļa un uh, spriež uh, tātad tiesu, tāpat kā citas tiesas to dara saskaņā ar Eģipciāno konstitūciju. Ja civilā vai kara tiesa pieņem šādu lēmumu par nāves sodu piespriešanu, tad šīs uh, jautājums tiek tālāk nosūtīts virs muftijām gribu jums apliecināt, ka nevienā konstitūcijā vai likumā pasaulē nav labāk garantētas apsūdzētā tiesības, kā tas ir Ēģiptes likumdošanā un konstitūcijā ir paredzēts daudz vairāk garantiju mūsu likumdošanā nekā citās pasaules valstīs tas ir. Pirms uh, spriedums stājas spēkā un ir nepārsūdzams, uh, tās tiek izvērtētas dažādās komisijās, komitejās, institūcijās, un tikai tad spriedums uh, kļūst uh, nepārsūdzams, un pēc tam tas arī nepieciešamības gadījumā tiek nosūtīts uh, Eģiptes prezidentam. Uh, kundze aicināja arī nosodīt uh, šādus aktus, un es gribu teikt, ka mūsu institūcija ir uh, pieņēmusi paziņojumu nosodot šādus neģēlīgus uzbrukumus. Jordānijas uh, karalī mēs esam pievienojušies nosodot um, teror, jebkādus teroristu uzbrukumus un jebkuri pasākumi, kas tiek veikti, lai cīnītos pret terorismu, saņem mūsu atbalstu. Darel Fatvā mūsu institūcijā Um, mūsu interneta portālā ir izveidota mājaslapa vairākās valodās. Uh, kā jaunā franču uh, muslimā arī um, publicēja internetā šo aicinājumu ne manā vārdā, Mēs arī nosodām teroristu uzbrukumus un uh, skaidrojam, ka tiem nav nekāda sakara ar reliģisko pārliecību. Tā ir skaitā Īslāma valsts izmanto arī dažādus video materiālus un narkotikas Nu, tas ir būtībā kaut kas banāls salīdzinot ar šiem šaušalīgajiem islāma valsts pastrādātiem noziegumiem, uh, pa masu slepkavībām. Un uh, tiek uh, izplatīti dažādi video materiāli, tiek organizēta narkotiku kontrabanda, nu tas viss uh, salīdzinot ar šiem smagiem noziegumiem, ko pastrādā Islāma valsts, ir būtībā nu, mazāk, daudz mazāk nozīmīgs. Tāpat tika uzdots jautājums par Ēģiptes valdības nostāju uh, par to, kā palīdzēt jauniešiem. Jāpatur prātā vairāki fakti. Šobrīd parlamenta deputātu skaitā ir diezgan daudz jauniešu, un tas arī ir kaut kas uh, līdz šim nepiedzīvots Eģiptē. 2016. gads ir pasludināts par jaunatnes gadu. Un mēs uh, cenšamies rast labākos veidus, kā palīdzēt jauniešiem uh, piepildīt viņu cerības. Visi uh, gubernatori ir izraudzījušies vienu gados jaunu vietnieku, vienu jaunieti, kas ir viņu vietnieks, tagad tas ir uh, pienākums viņiem. Un es augstu vērtēju jūs teikto par uh, mūsu prezidentu. Viņš tiešām uh, ļoti aktīvi darbojas šais jomā, un ir runa arī par filozofiskiem jautājumiem. Visu varenais dievs ir uh, ir uh, nosūtījis savus sūtņus, lai uh, izplatītu pasaulē dieva vēsti. Un ja katrs uh, cilvēks, uh, tātad katrs cilvēks, kurš īstenos dzīvē dieva vārdu, uh, arī saņems uh, dieva atbalstu šai darbā. Un šis filozofiskais aspekts, ko jūs pieminējāt, tātad, ja vai mēs spējam īstenot Dieva vārdu, Dievs ir uh, pret uh, um, nepareizu korānā interpretāciju un pret musināšanu, pret vārdarbību. To mēs varam lasīt gan Korānā, gan Bībeles jaunajā derībā, un tas pats uh, ir arī citās, uh, citos svētajos rakstos lasams. Uh, dievs aicina uz nevis uz graušanu, bet uz mīlestību. Un uh, kā es to jau esmu vairāk kārt teicis, ir jācīnās arī pret terorismu dieva eh, vārdā. Mēs vēlamies, lai tiktu eh, iedibināts taisnīgums visās sabiedrībās, lai cilvēks tiktu cienīts tā, par to, kas viņš ir, Un um, mēs uh, atbalstam šādus centienus. tika uzdots jautājums arī par Ēģipti kopumā. Es uh, pateicos deputātiem, kas pauda atbalstu Ēģiptei un pauda izpratni par sarežģīto situāciju Ēģiptei. Es gribu apstiprināt eh, to, kas tika teikts, ka visa eh, musulmaņu pasauli cieš, visa pasauli cieš, pasaules ciešanas nepazīst robežu. Un mums visiem ir jābūt solidāriem, mums ir jāsadarbojas, lai uh, cīnītos pret terorismu. Prezidents Sisi uh, ir apņēmības pilns, viņš iestājas par tiesisku valsti un arī iestājas par varas dalīšanas principu. Paldies! Thank you very much, uh, Your Excellency, Grand Mufti of Egypt, Dr. Shaf. Paldies, Lielmuftijam. Domāju, said, um, domāju, šī uzruna bija ļoti noderīga un mūsu priekšsēdētājs Broka kungs nesen bija Kairā, viņš tur tikās arī ar uh, e, ar, dažādu iestāžu pārstāvjiem. Paldies par jūsu klātbūtni, paldies, ka mūs apmeklējāt. Jāsaka, šī patiešām ir Briselē ļoti traģiska diena un, un jūsu pārliecinošais vēstījums un teroristu uzbrukuma nosodījums bija patiešām ļoti pārliecinoši. Paldies! Uh, the... Pēc divām minūtēm darbu turpināsim ar Palestīnas ārlietu ministru. Darbie kolēģi, turpināsim darbu. Ar 11. darba kārtības punktu mums būs viedokļa apmaiņa ar Palestīnas eh, ārlietu ministru Riadu Al-Malkī kungu. Viņš mūs ir pagodinājis ar savu klātbūtni. Al-Malkī kungs ir jau kādu brīdi Palestīnas ārlietu ministrs. Jūs eh, esat šodien ieradies Briselē. Jāsaka, ka diemžēl šodien mēs piedzīvojām lielu traģēdiju. Bija teroristu uzbrukumi gan Zaventemes lidostā, gan arī eh, Malbekas metrostacijā, kas ir pavisam netālu no Eiropas parlamenta. Mēs nosodām šos uzbrukumus. Eiropas parlaments un mūsu komiteja ļoti rūpīgi seko tuvējo austrumu miera procesam. Mēs vēlējāmies dzirdēt, ko jūs par to domājat, kas notiks turpmāko mēnešu laikā. Un varbūt jūs varētu kaut ko arī pastāstīt par neseno Francijas iniciatīvu un ambīcijām pārstartēt uh, tuvējo austrumu miera procesu. Protams, mēs vēlētos dzirdēt arī par eh, panākto progresu, par eh, samierināšanos eh, un ņemot vērā arī to, ka atrodaties tuvu Ziemeļāfrikai, mēs vēlētos dzirdēt kopumā jūsu vērtējumu par procesu. Almalkī, kungs, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirms sākt savu uzrunu, es vēlētos pateikt, ka mēs ļoti asi nosodām teroristu uzbrukumu šeit Briselē jāsaka, ka terorisms uh, neatzīst, nepazīst ne robežas, ne pilsētas, ne valstis, tās nevienu nešķiro, un mums vajadzētu visiem protestēt pret uh, šiem uzbrukumiem, pret starptautisko terorismu, neskatoties, uh, kur tas izlaiž savus taustekļus, un mums ir jābūt pirmajās līnijās, lai cīnītos pret šiem apdraudējumiem un lai varētu uh, pilnībā izskaust šo uh, tik briesmīgo fenomenu. Es uh, tā tad vēlos paust ne tikai nosodījumu terorismam, bet arī savu līdzjūtību bojā gājušiem un viņu ģimenēm. gribu izteikt līdzjūtību upuru ģimenēm, tuviniekiem un visiem šajā negadījumā ievainotajiem. Man ir liels gandarījums šodien uzrunāt Eiropas parlamentu, tā komiteju. Esmu šodien ieradies ar miera vēsti. Mums ir beidzot uh, Eh, jācīnās eh, pret eh, terorismu. Es domāju, ka jūs visi esat arī informēti par to, kas notiek Palestīnā, jo tur cilvēki cieši katru dienu un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tuvējos austrumos valdošās problēmas aizēnos uh, situācijas nopietnīgumu, jo Palestīna arī ir tāds kā miera garants eh, visā pasaulē. Kamēr eh, konflikts nebūs atrisināts, ekstrēmisti, nemiernieki turpinās eh, sev gūt piekritējus un turpinās sēt šo naidu visā pasaulē. Palestīna vēlas īstenot visas norunas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un tiesiskumu. Kopš Oslo vienošanās parakstīšanas mēs nekad neesam palaiduši garām iespēju, lai pieprasītu uh, Palestīnas okupācijas izbeigšanu un mēģinātu rast divu valstu risinājumu. Diemžēl šis ceļš ir novedis tikai pie papildus apmetņu būvēšanas Palestīnā, uh, apstākļi ir pasliktinājušies un cilvēki ir zaudējuši dzīvību. Dāmas un kungi, neskatoties uz šiem grūtajiem laikiem, ko piedzīvojam Palestīnā, esam pierādījuši, ka mums ir spēcīga grība un raksturs, ka cilvēki ir gatavi ne tikai izdzīvot, bet arī e, veidot e, labāku nākotni. Es, protams, saprotu, kādus kadrus jūs redzat plašsaziņas līdzekļos, izmisums, nāve, ciešanas, e, tas valda manā valstī Un es gribētu teikt, ka ir arī vairāki palestīnieši, kas uh, visā pasaulē izplatīja uh, miera un cerību vēsti. Mahvard Akub kundzei tika piešķirta balva kā labākajai skolotājai pasaulē, un viņa neļāva ienākt uh, ciešanām un izmisumam savu skolnieku un arī citu cilvēku dvēselēs Albarā Šarārī e, ir tikai astoņi gadi un viņš dzīvo Libānā bēgļu nometnē. Viņš varēja pierādīt jaunu teoriju matemātikā uh, un E, tādu garu reizināšanas vienādojumu, kas pirms tam prasīja daudz laika, viņš varēja atrisināt dažos, e, dažās sekundēs, un vairāki profesori no Nīderlandes, Vācijas un Francijas e, pierādīja, ka šī teorēma ir atbilstoša, un šo sarakstu mēs varētu turpināt, iedomājieties cik daudz mēs varam sasniegt dzīvojot tik briesmīgos apstākļos, bet iedomājieties, kādus atvāršanas šie cilvēki varētu apgūt, ja viņi varētu dzīvot mierā, labklājībā un stabilitātei. Bet Izraela turpina pārkāpt starptautiskās normas, tā neņem vērā divu valstu risinājumu, tādēļ ir jāmeklē praktiski risinājumi. Eiropas Savienība ir izteikusies par savu uh, nostāju, uh, par to, kāda ir tās nostāja pret Izraels apmetnēm. Bet jāsaka, ka Izrēla runā skaistus vārdus, uh, un uh, viņiem tie ir beidzot jāpārvērš darbos. Uh, Un Izrēlai ir jāapzinās, ka tā nedrīkst turpināt okupāciju. Un tādēļ ir jāpieņem konkrētas vadlīnijas un jāizveido rīcības plāns. Diemžēl uh, ir uh, tādas puses, uh, kas, uh, piemēram, marķē apmetnēs ražotos produktus un uh, tādā veidā nodarot kaitējumu Palestīnai, mēģina spēlēt tādu raudošo vilku, kas uh, rauda krokodilu asaras, un tas, protams, nodara ļaunumu Palestīnai. Mēs vēlamies, lai tiktu pielikts punkts apmetņu būvēšanai Palestīnas teritorijā. Tā turpināties nevar. Apmetņu celšana nav tikai nelegāla, tā īstenībā ļoti nelabvēlīgi ietekmē cilvēku pilsoņu dzīves. Palestīnieši tādā veidā nevar nonākt uh, pie darbā viņiem nav ienākumu, un Eiropas Savienības skaidru un gaišu teica, ka Palestīnas teritorijas tiks atbalstītas, jo ir jāatzīst šo teritoriju attīstību. Tur dzīvo 60, tātad tā, šīs teritorijas sastāv 61% no kopējā Palestīnas lieluma, un diemžēl tiek arī postīti dažādi uh, Uh, projekti, ko finansējusi ES, tajā skaitā skolas, ko būvē humanās aģentūras, lai varētu uh, mācīt uh, palestīniešu bērnus. Un notiek dažādas intervences saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Jāsaka, ka diemžēl Izraela joprojām neciena, neievēro vienošanos Dāmas un kungi, Palestīna vēlas uh, atbrīvoties no šīs nepārtrauktās uh, okupācijas, tā vēlas dzīvot brīvībā un Saskaņā ar 67. gadā novilktajām robežām ir jāievēro visas starptautiskās normas un uh, Jeruzalemē ir jābūt Palestīnas galvaspilsētai. Mēs uh, vēlamies, lai jūs mūs atbalstītu un iedrošinātu, protams, ievērot starptautiskās tiesības, lai mūsu tiesības tiktu atgūtas ar legāliem līdzekļiem un ir jāturpina spērt uh, konkrēti soļi, lai Palestīnas cilvēkiem būtu izredzes šādu mierīgu konflikta risinājumu. Vai mums vajadzētu starptautisko gribu atstāt par vienas valsts ķīlnieci? Nē, mēs to nedrīkstam pieļaut. Pasaule nedrīkst turpināt pieredzēt šādu varas uzurpēšanos un uh, pieļaut šādas ciešanas un postu. Startautiskajai kopienai ir jāaizstāv palestīnieši, kas atrodas okupētajās teritorijās. Viņi jau tāpat cieši pietiekam daudz, redzot šo cilvēku eh, ciešanas un eh, kliedzošos starptautisko tiesību pārkāpums no Izraels puses, mēs izlēmām, ka nesēdēsim rokas klēpī salikuši. Mēs vēlamies eh, joprojām atrast divu valstu risinājumu un garantēt Palestīnas valsts izveidi. Mēs ļoti cieši esam sadarbojušies ar franču draugiem, veidojot un attīstot uh, starptautiskas miera konferences organizēšanu. Un uh, ir uh, jānosprauž, jāieliek ceļa kociņa lai šādas konferences varētu biežāk rīkot nākotnē, un visām pusēm ir jāievēro uh, saistības, akceptējot divu valstu risinājumu un pieliekot punktu okupācijai. Mēs nevaram paļauties tikai uz Izraels valdības labo gribu, it sevišķi uz pašreizējās valdības gribu. Viņi ir tikai. Um, pasliktinājuši uh, Palestīnas teritorijā valdošos apstākļus. Jāsaka, ka līdzīgas miera konferences ir pierādījušas savu efektivitāti līdz šim, kā piemēram tas notika Teherāns vienošanās gadījumā. Doma par starptautisku konferenci saskan ar domu par starptautiskas atbalsta grupas izveidi. Pēdējās pēdējos padomus secinājumos 18. janvārī arī tika atbalstīta šādas konferences sasaukšana. Mūsuprāt, tas ir svarīgs solis uh, un pierāda, ka starptautiskajai kopienai ir nopietni uh, jāķers pie sarunu sākšanas. Dāmas un kungi, šodien mēs runājam par šīm problēmām un mani uh, tautieši eh, piedzīvo briesmīgu kampaņu, kas ir vērsta pret viņu būtību, pret viņu esību, ir bijis šī nepārtraukti vardarbības uzliesmojumi, apmetņu būvētāji eh, pilnīgi nesodīt jūtas, viņi uzbrūk cilvēku mājokļiem, mošajām, tiek sēta naidu un iznīcības sēkla, un palestīnieši dzīvo eh, pastāvīgos drauda uh, un uh, ciešana apstākļos. Viņi nejūtas droši nevienu brīdi, pat ne savās mājās. Mēs esam nonākuši tādā situācijā, kad starptautiska aizsardzība ir izšķirīgi svarīga. Mēs nedrīkstām pieļaut, lai situācija turpinās, jo tas varētu atkal radīt tādus apstākļus, ar kuru sakām neviens nebūtu gatavs rēķināties. Mēs joprojām atceramies Račī ģimeni, eh, kas tika apdraudēta viņu pašu mājoklī un viņi tika sadedzināti. Jāsaka, ka uzbrucēji kļūta tik imūni, ka pat pirms uh, trim dienām viņi mēģināja uh, sadedzināt vienīgo šī briesmīgā nozieguma uh, liecinieku, uh, aizdedzinot viņa māju tajā brīdī, kad šis cilvēks gulēja. Dāmas un kungi, mēs arī uzņēmām Palestīnā misiju no Eiropas parlamenta, ko tik augstu vērtējam, un jūs pastāstījāt, ko jūs domājat par šo situāciju. Jāsaka, ka vārdarbība un briesmas, ko mēs piedzīvam katru dienu, ir tik tālajoši, ka mēs to nevaram saprast. Uh, ja paši nesam to pieredzējuši. Šādām vizītēm jānotiek regulāri, tādēļ es jūs visus lūdzu ierasties Palestīnā, kad jums tas ir ērti, lai jūs paši varētu pārliecināties par uz vietas notiekošo, jo to redzēt savām acīm, būt situācijas lieciniekiem ir ļoti svarīgi, lai varētu pāriet no vārdiem pie, da eh, pie darbiem. Dāmas un kungi, Dargie draugi, eh, noslēgumā teikšu to pašu, ko teicu runas sākumā, proti es nosodu teroristu uzbrukums un izsaku līdzjūtību visiem upuriem. Paldies! Thank you very much! Paldies! Mr. Minister! Uh... Paldies, ministra kungs! Jā, šajos ārkārtas apstākļos Diemžēl zālē ir mazāk kolēģu nekā parasti bet tie, kas uh, šeit atrodas, protams, vēlēsies uzdot jautājumus un paust komentārus. Uh, pirmā Anna Gomeša, paldies, ministra kungs, paldies, ka esat ieradies. Paldies par jūsu vārdiem, par uh, pausto nosodījumu teroristiem. Nu, šķiet, ka tā tagad ir kļuvusi par tādu normālu situāciju ne tikai e, Eiropā, bet visā pasaulē, bet mums tas ir jānosoda, mums pret to ir jāvērš, un arī jūs vārds šajā kontekstā ir īpaši būtiski. Jo, ja mēs runājam par mieru, un mieru e, starp Palestīnas un Izraels iedzīvotājiem, mēs nedrīkstam aizmirst to, kādu retoriku ļoti daudzās pasaules eh, valstīs izmanto teroristu rekrutētāji. Mums ir jānāk par pašcieņu, par tiesiskumu, ne tikai palestīniešiem, bet visiem par saistībām, par solījumiem. Eh, kas diemžēl eh, ir izskanējuši, bet nav eh, izpildīti. Gribēju pavaicāt, ko jūs varat pastāstīt par Parīzē paredzēto konferenci. Mēs te nerunājam tikai par Parīzi. Kur tad ir Eiropa? Ko tā teiks? Ja Francijas valdība vēlas organizēt konferenci. Mums nepietiks tikai ar Franciju pie sarunu galda. Visai Eiropai ir jābūt pārstāvētai, ir jāuzņemas saistības, jāpieliek punkts Palestīnas teritoriju okupēšanai. Vai jūs varētu mums pastāstīt, ko var prognozēt, ko Eiropa tur varētu darīt, vai jūs tāpat varētu mūs informēt? par to, cik vienoti ir Palestīnas pilsoņi, ņemot vērā gazas sektora problēmas. Un vai jūs varētu tāpat pastāstīt? Ko dara jūsu valdība, lai cīnītos pret to, ka aizvien vairāk jaunu, izglītotu palestīniešu neredz vairs nekādas cerības dzīvē, ņemot vērā Palestīnas statusu un iespēju ņemot vērā Izraels valsts noteikumus diktētos noteikums, kas, protams, nelabvēlīgi ietekmētu divu valstu risinājumu. Jā, protams, var saprast, kāds ir viņa domu gājiens, bet mums jāsaprot, ka šāda retorika ne tikai apdraud pašas Izraels eksistenci, bet apdraud arī Palestīnu. Jo jāņem vērā arī starptautiskās vienošanās cienot Palestīnas valsts status. Paldies, Gomešas kundze! Tagad Jūreka kungs no EKR grupas, paldies! Ministra kungs. E, panie ministrze, u źródeł tej półwiekowej e, wojny leży blisko 70... E, Ministra kungs kā vispār sākās šis karš. Mēs, protams, tagad runājam par e, šīs bēdīgās situācijas e, sekām, bet jādomā arī par cēloņiem. Uh, Katrai valstī, katrai nācijai ir tiesības ievēlēt savu valdību, bet šādas tiesības ir arī citām valstīm un, protams, var vērtēt katras valdības rīcību, vai tas ir nācis par labu drošībai, vai jūsu valdība var kaut ko ietekmēt gazas joslā un. Uh, vai tur viss notiek tādā autopilotā, un uh, ko jūs valdība, kā tās sastrādājas ar Hamas? Vēl kāds jautājums. Kā jūs šobrīd varētu uh, formulēt uh, Palestīnas nostāju pret Izrēlu? Kāda ir uh, Palestīnas attieksme pret Izrēlas valsti? Paldies! Paldies Jureka kungam! Σάκοροφ Σκούντζε. Κύριε Μάλικη, το 1993 η PLO και στη συνέχεια η Παλαιστινιακή Αρχή. Paldies. 1993. gadā Palestīnas pašpārvalde teica, ka Izrēlai vajadzētu pieņemt 67. gadā noteiktās robežas. Un pēc tam Klintona kungs tikās ar valsts vīriem Gazas joslā un Izrēlas uh, iznīcinošā politika uh, vispār tika ignorēta. Palestīnas valsts netiek atzīta un pat Palestīnas pilsoņu tiesības uz valsti kā tādu netiek atzītas. Aizsardzības ministrijas pārstāvji tika intervēti un viņiem vaicāja, kādas tad varētu izskatīties valsts robežas, un viņi teica, nu tur jau nav nekādu problēmu šīs robežas iezīmēt, un uh, Jordānijas uh, krāsts ostām, gāzes joslē regulāri tiek uzbrukts, un arī ANO drošības padomas rezolūcija netiek ņemta vērā. Netanjahu kungs apdraud jau kādu iespēju uz mierīgu risinājumu, ja viņš jau pašā sākumā noraida divu valstu risinājumu. Viņš teica, ka šī bēdīgā humānā situācija ir E, tādēļ tāda, nu, ka palestīniešiem nebūtu tiesības uz savu eksistenci. Nu, šādu postošu politiku piekopjuši šobrīd Izrēla. Un Izraels prezidents Runājot eh, par precēm, kas nāk no Palestīnas okupētajām teritorijām, teica, ka šie eh, produkti ir jāboikotē, bet Izraels produktus tur savukārt nedrīkst boikotēt. Jāsaka, ka šo, šo lēmumu ir jāpieņem katrai valstī autonomi. Jāsaka, ka jūs esat eh, vienīgie, kas varētu garantēt šo nolīgumu ievērošanu. Ko tad vajadzētu darīt Eiropas Savienībai? Ja mēs, piemēram, pieņemam lēmumus, tad tie attiecas uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet šeit ir tāda dubulta mēraukla piemērota. Bet ko jūs varētu darīt, lai šie pasākumi pēc iespējas ātrāk stātos spēkā? Paldies! Thank you, Madam Sakurafa. Now I give the floor. Paldies. Būhner kungs tagad lūdzu. Vielen Dank. Paldies, ministra kungs, paldies, ka tik briesmīgos apstākļos esat pie mums ieradies. Paldies arī par jūsu uh, draudzīgo aicinājumu apmeklēt Palestīnu. Mēs uh, pie jums ciemojāmies jau pagājuši gadu un bijām patiešām ļoti patīkam pārsteigt par jūsu viesmīlību. Man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām ir ziņojumi medijos, kuros ir teikts, ka drīz uh, būs jauna tikšanās starp Fatā un uh, Hamas, vai jūs varat mūs informēt vairāk par šo paredzēto tikšanos, un vai šeit ir iespēja vispār vienoties, vai varētu sākties tāds uh, savstarpējs sapratnes process? Paldies. Un tad otrs jautājums. Eiropas Savienība e, nu pat noslēdza aviācijas nolīgumu ar Izrēlu, un e, šķiet, ka tika līdz ar to pieļauta kļūda neiesaistīt šajā darbā Palestīnu. Vai jūs varētu kaut ko komentēt? Un varbūt sniegt e, kādus ieteikumus, ko darīt tālāk, kā rīkoties. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Bostināru kungs, man ir liels prieks jūs šeit atkal redzēt. Es nu pat ierados no Jeruzalemas un Ramalahs, biju tur pagājuši nedēļu. Man ir pāris jautājumi. Jūs pieminējāt Franču iniciatīvu, daži no kolēģiem jau jautāja, kāds ir jūsu redzējums, un man ir divi jautājumi. kādas ir iespējas izveidot uh, Ramālā uh, nacionālās vienības valdību, lai palestīnieši paši varētu būt kungi un valdnieki Gazas joslā un otrām kārtām, ko jūs varētu pateikt par Hamas vizīti Kairā un sarunām ar Ēģiptes valdību. Paldies! Paldies, Bustināro kungs! Pētkungs. Paldies, paldies, ka ieradāties. Jāsaka, labi, sākšu vēlreiz. Tātad paldies, ka esat ieradies, ministra kungs. Šodien Briselē mēs pieredzam, cik, brīv, cik brīvība ir dārga, cik tā ir nozīmīga. Diemžēl to šodien nelabvēlīgi ir ietekmējuši teroristu uzbrukumi, un jāsaka, jūs to savā reģionā piedzīvojat dien dienā. dienā Mēs atbalstām piedāvājumu par divu valstu risinājumu un mums uh, arī jūs ir jāatbalsta veidojot šo Nacionālās vienības valdību lai eh, šī politika nāktu par labu visiem palestīniešiem. Mēs dzirdējām, eh, ka Fatā varētu nomainīties līderi šajā partijā. Tātad, ja jūs varētu kaut ko vairāk par to pastāstīt, būtu jums pateicīgi. Kozas kungs. Gracias, presidente. Eh, una bienvenida. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos uh, sveikt ministru um, Melki un gribu teikt, ka eh, manā valstī Spānijā arī ir atbalsts palestīniešu cīņai. Pirmkārt, es gribu runāt par uh, jauniešiem, kas ir ieslodzīti Izraels cietumos. Eh, būtībā šeit varētu runāt par nolaupīšanu. Mums ir ļoti maz informācijas par ieslodzītēm, dažkārt pat ir tikai administratīva procedūra uzsākta, kuras dēļ šie cilvēki ir uh, apcietināti, pat uh, nav tiesas uh, lēmuma runājot par dzīvot spējīgas neatkarīgas Palestīnas valsti kāda ir jūsu stratēģija, kā izkļūt no šī eh, strupceļā tuvējos austrumos. Un eh, Aljo Marī kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms pateikties ministra kungām par viņa teikto kad es biju Francijas diplomātijas vadītāja, es pirms pieciem gadiem apmeklēju Izrēlā um, Ramalu un Gazu un uh, tiekoties uh, gan ar politiķiem, gan uh, sabiedrības pārstāvjiem, es dzirdēju, kā bija zināms pretstats starp uh, iedzīvotājiem, kur vēlējās izlīgumu, un uh, viņi uh, stāstīja par to, ka savulaik palestīnieši devās uz Izrēlu svinēt ebreju svētkus un arī izrēlieši devās uz Gāzu, lai piedalītos musulmaņu svētku svinībās nu, varbūt nebija pārāk daudz eh, cerību, bet tomēr tāda vēlme atgriezties šādā situācijā. Bet tāpat laikā nācās konstatēt, ka uh, arī iekšpolitiski bija jūtama tomēr vēlme rast risinājumus. Un es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, par palestīniešu vienotību par spēju būt vienotiem, gatavojoties sarunām. Vai jūs uh, visu uh, spēku uh, politiķu vidū tiešām konstatējat šādu vēlmi, šādu gribu? Otrakārt, es zinu, ka jūs nevarat visu mums teikt, bet kādas jums ir manevrēšanas iespējas šais sarunās? ko jūs varat uh, mums uh, pastāstīt. Trešais jautājums, par to arī uh, runā diezgan maz. Es vēlētos zināt, kāda ir loma, kāda ir nostāja palestīniešiem, kur neatrodas Palestīnas teritorijā, bet kuri dzīvo kaimiņu uh, valstīs vai viņi arī spēlē kādu lomu attiecībās ar um, mītnes valsts valdības, domāju par Jordāniju, Libānu, citām valstīm, un kāda ir viņu nostāja, viņiem tāda ir attiecībā uz sarunām, to nepieciešamību un arī attiecībā uz manevrēšanas robežām šajās sarunās. Paldies! Paldies! Priekšsādātāji kungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Nē, uh, vārds jums, ministra kungs. Uh, liels paldies! Gomes skundze. Nekad nes esmu dzirdējis, varbūt kāds var mani palabot, ja es kļūdos, tātad nekad ne, neesmu dzirdējis, ka Izrēla būtu uh, norādījis, ka tā vēlas, lai Eiropa spēlētu kādu lomu Izraels palestīniešu miera procesā. Izraela to nekad atklāti nav uh, skaidri paziņojusi. Uh, ka tā vēlas, lai Eiropa spēlētu kādu lomu šajā miera procesā, bet Izraela tomēr vienmēr apgalvo vai saka, nedariet ne, to, nedariet to, jo tad jums nebūs iespēja spēlēt šādu lomu, bet uh, viņi nekad nav aicinājuši Eiropu spēlēt šādu lomu. Eiro, uh, Izraela vienmēr ir izteikusi vesto jebkādai Eiropa lomai Izraels palestīniešu sarunās Izrēla šādu veto vienmēr izsaka. Mēs esam bijuši tie, kas ir iestājušies vienmēr par Eiropas lomu šais sarunās, jo mēs uzskatām, ka Eiropa var spēlēt nozīmīgu lomu miera procesā. Mēs esam teikuši, ka negribam, lai Eiropa būtu tikai maksātāja šajā procesā, bet arī spēlētāja, aktīva dalībniece mēs uzskatām, ka Eiropas intereses un vēlme ir iesaistīties šai procesā, jo mēs atrodamies Eiropas kaimiņos. Lai kas notiktu Izrēlā un Palestīnā, tam visam būs tieši vai netieši ietekmi uz Eiropu. Jā, mēs saprotam to, mēs par to iestājamies, mēs tam uh, piekrītam, mēs uh, atbalstām to, ka Eiropā ir jāspēlē uh, noteikta loma. Mēs vienmēr esam tiešām iestājušies par to, bet eh, Izraela ir vienmēr bijusi pret to, ka Eiropa spēlētu jau kādu lomu šai procesā. Nu, piemēram, šī. Um, Franču iniciatīva, jā, Franču iniciatīva, jā, mēs to uzreiz apsveicām, jo tā Eh, tika eh, ierosināta divus gadus pēc tam, kad ehm, Džonam Kērijam neizdevās panākt eh, sarunās neko. Un tā šī iniciatīva 2014. gadā nāca divus, divus gadus viņš bija centies uh, rosināt šo mieru procesu, un pēc tam Francijai bija drosme nākt klajā ar iniciatīvu, sakot, mēs uh, kā Francija, mēs Eiropa nevaram vienkārši noskatīties, kā šī situācija pasliktinās, jo tas skars mūs visus gan Francijā, gan Eiropā, gan visā pasaulē. Un tā bija ļoti drosmīga nostāja. Un tādēļ mēs apsveicām šo franču iniciatīvu, pat ja tā arī eh, nepārāk labi īstenojās, joprojām ir robi, kas ir jāizpilda, bet mēs uh, to atbalstījām, mēs iestājāmies, pat uh, lobējām, uh, mēs devāmies uz, arī uz Japānu, Dienvidkoreju, citām valstīm, lai popularizētu šo franču iniciatīvu. Pa, un arī šīs valstis to atbalstīja un vēl, izteica vēlmi piedalīties, un arī Indonēzija ir paudusi vēlmi piedalīties šai iniciatīvā. Nu, tā ir vienīgā iniciatīva, kas vispār pastāv. Ja tā cietīs neveiksmi, kas notiks tādus, kur, kur tad mēs uh, dosimies, kāda būs attīstība pasaulē, situācija ir draudoša. Pagaidām izrēlieši tā reāli nav reaģējuši, viņi tikai izvirza visādus priekšnosacījumus, norādot, ka jārunā ar amerikāņiem. Nu, mēs tikāmies ar Džonu Keriju pirms trim nedēļām Omānā, un viņi, amerikāņi mums teica, ka viņi joprojām iepazīstas ar šo franču iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka Eiropai vienmēr ir jābūt iesaistītā šajā procesā, tas ir ļoti būtiski. Mēs uzskatām, ka Eiropas līdzdalība jebkāda veida iniciatīvās ir nepieciešama. Franču iniciatīva, nu, kāda ir šobrīdējā situācija. Esam tikušies Arābu kvarteta ietvaros ar uh, Francijas ārlietu ministru Kairā pirms diviem, divām um, nedēļām, 9. martā, bija Mārokas, Palestīnas un Arābu līgas ārlietu ministrija pārstāvēti, un mēs aicinājām atbalstīt Franču iniciatīvu. Esam uh, tikušies pirms pāris dienām ar Francijas valdības speciālo sūtni Ramalā, viņš tikās ar Mahmudu Abasu un uh, pēc tam uh, bija paredzēts doties uz Vašingtonu un uz citām galvaspilsētām, lai uzklausītu, ko uh, domā citi sarunu partneri, kādi soļi ir paredzēti tālāk un mūsu valdība, ministrija gatavi ir atbalstīt uh, franču iniciatīvas uh, īstenošanu. Ir ļoti skaidrs, ka Francijas iniciatīvai ir jāatspoguļo svarīgākie elementi, par ko mums jācīnās. Pirmkārt, kā saglabāt, uh, aizsargāt uh, divu valstu risinājuma variantu. Tas šobrīd ir apdraudēts. Pat uh, Britu premjers Kamerons ir paziņojis, ka uh, durvis aizveras, ka šis risinājums sadrūp. Ja viņi ja, vai, ja Netanjahu atklāti jautā, viņš atbalsta šādu divu valstu risinājumu, nu, viņš nesaka neko, un tiek viss darīts uz vietām, lai grautu šo divu valstu risinājumu. Pat ja sekojam, ar kādiem paziņojumiem nāk klajā pašreizējās Izraels koalīcijas valdības ministri, viņi atklāti visi iestājas pret divu valstu risinājumu risinājumu. Publicēti raksti New York Times un citos uh, laikrakstos, vēršoties pret divu valstu risinājumu. Viņi aktīvi strādā vēršoties pret uh, šo risinājumu. Kurš tad atbalsta Izrēlā šo risinājumu? Ja Izrēlas valdība demokrātiski pārstāv izrēliešus, tad vai mums vispār ir sarunu partneris Izrēlā, ar ko runāt par šo risinājumu? risinājumu, ja visa šī valdība iestājas pret šādu risinājumu un grauj šo risinājumu savos eh, pasākumos vai darbos. Un tādēļ Francijas iniciatīva ir iespēja aizsargāt, saglabāt šo variantu, šo divu valstu risinājumu. Tas ir ļoti būtiski divu valstu risinājums nav tā problēma, par ko man personiski būtu jārūpējās. Jums būtu par to jārūpējas, jo tas ir vienīgais risinājums. Ir uh, visa pasaule atzīst, ka vienīgi ar divu valstu risinājumu var atrisināt Palestīnas Izraēlu prob Izraēlas problēmu, jo ja šis uh, risinājums, šis variants zūd, ko tad mēs varam vēl atrisināt? kādas, kādas varianti mums paliek, vai viņi vēlas divu nacionālu valsti, arī izvēlēšu tādu nevalsts, jo tāpēc būtības būtu ap, valsts, kurā valdītu aparteīts. Mēs arī nepieprasām šādu risinājumu, mēs vēlamies palestīniešu valsti 67. gada robežās, kas mierīgi līdzās pastāvētu ar um, Izraēlas valsti. Un tādēļ eh, aicinu jūs arī atbalstīt šo risinājumu, cīnīties par šo risinājumu. Tā ir ne tikai mūsu cīņa, tā ir arī jūsu cīņa. Otrs, uh, vienīgais otrs variants ir šī uh, divu nāciju valsts Un tā tad šeit ir divi varianti - demokrātiskais un nedemokrātiskais risinājums. Demokrātiskais risinājums ir visi pilsoņi ir līdztiesīgi, un tad demografiskā veidā pēc dažiem gadiem mēs kļūsim par vairākumu šai valstī, mēs pārņemsim varu. Un otrs variants ir nedemokrātiskais risinājums - aparteīts Izrēla joprojām mūs uzskatīs par otrās šķiras pilsoņiem, un jūs nevarat šādu režīmu pieņemt. Mums bū, jums būs pret to jācīnās. Un kādēļ tāda ie, iesaistīties šai jaunajā cīņā ir jācīnās par šīs dienas mērķi saglabāt divu valstu risinājuma iespēju. Tas ir ļoti būtiski ne tikai man, bet arī jums, izrēliešiem, visiem tas ir svarīgs uzdevums. Un kādēļ vēl mēs atbalstām šo Francijas iniciatīvu? Jo tajā ir runa par sarunām, par sarunām kā konfliktu risināšanas metodi Eh, ir runa par okupācijas izbēgšanas grafiku. Okupācija ir turpinājusies jau 48 gadus. Tālāk ir runa arī par kritērijiem, par 67. gada robežām, par eh, eh, šo mērķi, lai Palestīnas valsts varētu pastāvēt līdzās Izrēlas valstī. Viss visiem ir, eh, visi ir it kā vienisprāts par eh, šiem eh, mērķiem, un Francijas iniciatīvas ietveros mēs cenšamies to visu īstenot, un tādēļ ir ļoti svarīgi strādāt pie šīs Francijas iniciatīvas, un nedrīkst pieļaut, ka tā ciestu neveiksmi, jo tad neveiksmi cietīsim mūs visi, un alternatīvas ir daudz, daudz sliktākas un islāma valsts arī to tik vien gaida, kad mēs uh, cietīsim neveiksmi. Un jāsaka, arī amata personas tieši un netieši sadarbojas Izrēlā ar ISIL, ar islāma valsti, lai panāktu Francijas uh, iniciatīvas uh, neveiksmi. Par palestīniešu jauniešiem kuri izmisuma vadīti bezcerības dēļ. Upurē savas uh, dzīvības, viņi rīko uzbrukumus uh, Izraēlas armijas kontrola punktiem. Saskaņā ar statistikas datiem, kopš ir sākušies šie uzbrukumi karavīriem ar nažiem un citā veidā, ir nogalināti vairāk nekā 200 palestīniešu. 80% no tiem ir jaunieši vecumā no 12 līdz 21 gadam. 80% no šiem uzbrukumiem, incidentiem, uh, notika Izrēlas armijas kontrolpunktos, kur ne jau Izrēlā, bet palestīniešu teritorijās. Un tad rodas jautājums, kādēļ Izrēlas karavīri tur atrodas, ko viņi tur dara. Kādēļ šeit palestīniešu teritorijas iekšienē atrodas šādi Izraels armijas uh, kontrolpunkti ar karavīriem, kas viņiem tur ir darāms un kādēļ Izraels civili iedzīvotāji, tā saucamie kolonisti, atrodas uh, rietumkrasta uh, centrā. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Kad 12 gadīgs bērns to redz, tad izmisuma bezcerības vadīts. Viņ, viņam nav nekāda nākotnes cerība, nav nekādu iniciatīvu, kas varētu pielikt punktu šai, šai okupācijai un ciešanām, tad viņš uzbrūk šiem karavīriem, kur ir bruņoti, kuriem ir kaujas ieroči, viņš izdara būtībā pašnāvību, un to viņš apzinās, bet kāda citas izvēles iespējas pastāv? Nu, taču praktiski nekādu iespēju nav. Pat 12-gadīgs bērns šādi rīkojas, vai jūs varat iedomāties, kādēļ 12-gadīgs zēns, kurš neko būtībā par dzīvi vēl nezina, nonāk pie šāda secinājuma jau tik agri, ka dzīve šādos apstākļos nav nekā vērta. Tas ir tiešām šausminoši. Es neatbalstu šādu rīcību. Es vienkārši cenšos saprast, kas notiek. Un pat izrēlieši arī cenšas saprast, kā, kas notiek. Un ir eh, daudz izrēliešu uh, universitāšu pārsniedzēji, psihologi, kuri cenšas to saprast, un tas nav viegls uzdevums. Ir jāizbeidz okupācija, mums jāpalīdz Izrēlai pārtraukt šī okupācija, tad arī Izrēlā dzīve uzlabosies. Un uh, uzplauks uh, sadarbības starp kaimiņiem un draugiem. Kā īsti jūs definējat palestīniešu situāciju un Izraēlas situāciju? Mums vajadzēja 1993. gadā pirms Oslo definēt šo situāciju, un mēs strādājam ar Izraels valsti attiecībā uz drošības jautājumiem, citu parakstījām vairāk nekā 20 vienošanās. Mēs esam pildījuši savas saistības saskaņā ar šiem nolīgumiem. Ko mēs prasām no Izraels valsts? Mēs pieprasām, lai tiktu uh, atbrīvotas uh, kopš 67. gada okupētās teritorijas un tad tiks parakstīts miera līgums. Mēs esam gatavi līdzās pastāvēšanai un sadarbībai ar Izraels valsti. Mēs atzīstam Izraels valsts pastāvēšanu un mēs turpināsim šo atzīšanu, bet arī Izraelai ir jāatzīst Palestīnas valsts un palestīniešu tiesības uz pašnoteikšanos un neatkarību. Pretējā gadījumā šī vienādojuma abas puses nav uh, līdzvērtīgas. Mēs uh, nevar, nevar turpināties tā, ka mēs pildām savas saistības saskaņā ar šiem uh, nolīgumiem, bet Izraels puse nepild savas saistības. Nu, šāda situācija nevar turpināties. Un, uh, Tādēļ mēs arī vēršamies pie Frederikas Mogherīni un citiem un skaidrojam, ko mēs pieprasām. Mēs pieprasām, lai izrēlieši atzīst savas saistības un tās pildītu. Tātad tās saistības, kas ir parakstīts kopš Oslo. Un, ja mēs nerunājam par uh, šo divu valstu risinājumu, tad runāsim par uh, parakstīto nolīgumu pildīšanu, un mums ir nepieciešama trešā puse - jūs, lai jūs varētu uz, uzraudzīt šo procesu uh, par to, kā tiek pildīts vienošanās starp mums un Izrēlu, un kurš pilda savas saistības un kurš nepilda. Un tas viss ir ļoti vienkārši. Mēs esam tie, kuri iestājas par Arābu miera iniciatīvu. Un ko tā paredz? Ja Izraela atvēlks savus spēkus no 67. gadā okupētajām teritorijām Sīrijas, Golānas augstienas, Šabohams, Lībānā, tad visi arābi kopā uh, normalizēs attiecības ar Izraelu, atzīs Izraels valsts pastāvēšanu un atjaunos, uh, diplo nodibinās diplomātiskās attiecības ar Izraelu. Un mēs iestājamies visur, visur mēs popularizējam šo arābu miera iniciatīvu. Mēs esam patiešām apņēmības pilni atzīt Izraēlas valsti un uh, normalizēt attiecības ar uh, šo valsti un cerams arī, ka Izraela rīkosies atbilstoši. Situācija Gazā mūs satrauc. Es, uh, kā Nacionālās vienotības valdības pārstāvs, devos uz Gāzu, kā ārlietu ministrs, uh, premjēra vadītās valdības delegācijas sastāvā, mums ir biroji Gazā, bet mums ir problēmas ar Hamas, un tas ir jāatzīst. Un šīs problēmas joprojām nav atrisināts, tas arī ir jāatzīst, jo šeit iesaut, iesaistās dažādi ārējie faktori, ne tikai iekšējie faktori. Un ja tās būtu, šīs problēmas būtu jāatrisina eh, Hamas un Fatah, tikai divpusēji, tad šīs problēmas būtu atrisināts, bet ir daudzas citas puses, kuras iesaistās lēmumu procesā Hamas pusē. Un jā, eh, nu, šeit ir problēmas. Šis nav tikai palestīniešu jautājums. Mēs pieprasām, lai tiktu pārtraukti kāda iejaukšanās Palestīnas iekšējās lietās, un tad ļoti īsā laikā mēs varēsim šīs problēmas atrisināt un varēsim uh, nodibināt Nacionālās vienotības valdību. Un tas atspoguļojas arī um, Dohas uh, sarunās. Ir notikušas divas sarunu kārtas, tagad varētu notikt trešā kārta, lai parā, varētu pārvarēt domstarpības un izveidot Nacionālās vienotības valdību. Uh, prezidents Abās ļoti skaidri izteicās. Mēs pieprasām tātad pirmkārt vienošanos par Nacionālās vienotības valdību un otrkārt ir jānosaka vēlēšana datums, gan prezidenta, gan parlamenta vēlēšana datums, jo uh, mums ir e, jāatjauno mūsu vadītāju leģitimitāte demokrātiskās vēlēšanās, demokrātiskos procesos, un mēs uzstājām uz to. Mūsu prezidents nebaidās no vēlēšanām, no demokrātijas, viņš to pats ir skaidri paziņojis, un tas pat varbūt ir netipiski Uh, tuvējo austrumu uh, vadītājām, kurš saka, ka viņš vairs nekandidēs vēlēšanās, ļaus citiem kandidēt. Un mums ir jāatbalsta šādi līderi, mēs nedrīkstam viņu pozīcijas novājināt. Bet kas ir noticis pēdējo desmit gadu laikā, kopš Netanjahu ir nācis pie varas Izrēlā? Tiek grauta prezidenta autoritāte viņa paša tautas acīs, jo viņš runā par sarunām, viņš runā par vardarbības pārtraukšanu un izrēlieši vēlas uh, novainot viņa pozīcijas un pierādīt, ka šādi aicinājumi uz sarunām nedod nekādus rezultātus un ir uh, nevajadzīgi. Un, uh, būtībā tiek nostiprināta to pozīcija, kuri iestājas par vardarbību un militāru konfrontāciju. Man arī tībā vēl divas minūtes, un saka, kad mēs runājām par apmetnēm. Tas ir būtībā uzņēmums, pats par sevi, jo šeit ir runa ne tikai par zemes konfiskāciju un apmetņu būvi vai māju būvi šiem uh, kolonistiem, bet Šis ir kolektīvs pasākums. Tiek sagrābta zeme, padzīti vietējie dzīvotāji, pēc tam tiek uh, ievesti kolonisti. Viss tas notiek rupji pārkāpjot Ženēvas konvencijas un statautisko tiesību aktus. Normas uh, ir uh, pieņemtas daudzas ANO drošības padomas rezolūcijas, kas netiek pildītas un būtībā netan Jahu eh, un citi, kuri pieņem likumus, legalizē to visu. Ja šie, šīs apmetnes ir nelikumīgas, nelegāli saskaņā ar starptautisko tiesību normām, tad arī visi šie kolonisti atrodas tur nelikumīgi, nelegāli. Arī šo, kolo, šo apmetņu ražojumi ir uh, nelikumīgi un uh, at, tagad ir runa par šo produktu marķēšanu, lai Eiropas patērētāji būtu informēti par šo ražojumu izcelsmi. Tas ir ļoti būtiski, uh, lai cilvēki arī saprastu, ko viņi iegādājās, ko viņi patērē, jo tie ir rūpji starptautisko tiesību normu pārkāpumi. Yes. Uh, uh, Jā, mēs, mums bija atvērtas robežas, iespēja pārvietoties izrēliešiem, palestīniešiem, tā tas bija pirms daudziem gadiem. Un toreiz bija izredzes uh, rast risinājumus, bet kad uh, tika ievērojami ierobežota Uh, palestīniešu pārvietošanās brīvība, tika izveidot vairāk nekā 600 uh, kontrolpunkti, un uh, tagad palestīniešiem ir nepieciešamas atļaujas vispār, lai viņi varētu kaut kur pārvietoties, un šīs atļaujas izsniedz Izraels armija, uh, Uh, un tikai ar šādu dokumentu mēs varam pārvietoties no vienas uh, pilsētas, teiksim, uz otru, tur ir mana fotografija, mans vārds, un tur ir norakstīts cikos, kur es varu doties, no kurienes uz kurieni es drīkstu doties, Mēs vēlamies atgriezties pie normālas situācijas, kur mēs varam mierīgi dzīvot līdzās viens otram, bet uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Mēs esam tikpat brīvi, cik viņi mums ir tikpat lielas pārvietošanās tiesības kā viņiem. Nevar būt tā, ka ir ekskluzīvi ceļi izrēliešiem un tad ir ceļi, kas ir paredzēti tikai palestīniešiem, ir autobusi izrēliešiem, autobusi palestīniešiem. Tas atgādina situāciju Dienvidāfrikā pirms daudziem gadiem, un mēs nevēlamies atgriezties pie šādas situācijas. Un tādēļ ir ļoti būtiski, ja, lai tas ir būtiski visiem, arī izrēliešiem, ja viņi vēlas uh, tik galā ar šo situāciju, grib likvidēt okupācija un uh, visas tās sekas, jo okupācija rada tikai ar vien lielāku naidu un uh, asins izliešanu. Es nevainoju kādu vienu konkrētu personu, bet okupāciju kā sistēmu. Un šī sistēma mūs uh, iznīcina. Es runāju par mums, palestīniešiem un izrēliešiem. Tā mums visiem ir jādomā par nākotni, jācenšas likvidēt okupāciju un no, jānodrošina mierīga līdzās pastāvēšana. Paldies, ministra kungs. Lūžans. Paldies par izdarītajiem secinājumiem. Un šajā dienā svarīgajā bija ļoti svarīga arī jūsu viedokli par tuvo austrumu mieru procesu un par Francijas iniciatīvu un ilgtermiņa centieniem, ko kopš Oslo vienošanās to atrast. Eh, eh, Bargēts, jūs esat nokavējis, Bargētsī kungs, mēs eh, esam jau noslēguši 30 sekundes vienkārši, lai pateiktu, ka sveicu šeit eh, ministra kungu un izteikt nožēlu eh, par to, ka viņš ir ieradies šeit, lai atvainotos itel, par Itālijā eh, un uzbrukumiem ar um, nažiem un um, par šīm uh, asiņainajām lieldienām, ko ISIS ir uzdāvinājusi Briselē un Eiropai. Uh, paldies eh, ministram. Eh, nākamā afet sanāksme ir 4. aprīlī, šo pēcpusdienu sanāksme ir atcelta, kā jūs jau dzirdējat no priekšsēdētāja. Paldies!